Buongiorno colleghi, se per favore prendete posto, il commissario è arrivato e quindi potremmo. Eh, labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varētu sākt sanāksmi. Mēs sākam gandrīz laikā. Mums visiem ir liels prieks šorīt eh, sveikt mūsu vidū komisāru Olī Rēnkungu. Tas bija ārkārtīgi laipni no viņa puses pieņemt šo uzaicinājumu. Tāpat laikā, kad tika pieņemti daži priekšlikumi attiecībā uz paplašināšanos tieši komisijā, ko Reinikungs bija ieteicis. padomu tālāk turpinās šo darbu, tas turpināsies turpmāko nedēļu laikā, un šīs rekomendācijas, šie ieteikumi tagad uh, tiek izskatīti, bet, kā mēs zinām, uh, komisāra kungs un mēs šeit parlamentā, ja tīpaši mūsu komitejā, mums visiem ir ļoti svarīga loma spēlējama šajā jautājumā. Kas te nu? I nuovi membri. E le ragioni per questo... Tātad mums ir jānor, jārunā par eh, nosacījumiem attiecībā uz jaunu valstu iestāju, un te nav runa tikai par eh, juridiskiem nosacījumiem, bet tam visam ir arī politiska, politisks aspekts. Kā jau komisāra kungs pats ir norādījis eh, savos dokumentos, un arī kā komisāra kungs ir norādījis. Per, ehm, per... Ir nepieciešama komunikācija attiecībā uz uh, paplašināšanos ar uh, Eiropas pilsoņiem. Tātad tas nav tikai tehnisks uh, process, lai valstis pielāgotos un atbilstoši nodrošinātu atbilstību zināmiem uh, kritērijiem un standartiem. Šis process ir daudz uh, uh, plašāks. Te ir runa arī par vērtību sistēmu, ko pārstāv Eiropas Savienību. Šeit runa par demokrātiju, cilvēktiesībām, tiesiskumu un daudzām citām lietām. Tā tad mēs runājam par ārkārtīgi būtisku vērtību ietvaru. Un, protams, liekot arī uzsvaru uz uh, pilsoņiem, jo pilsoņi Eiropas Savienības iedzīvotāji mūs ir ievēlējuši, un tieši tāpēc arī pilsoņi ir ļoti lielā mērā jāiesaista saiknēs attiecībās starp Eiropas institūcijām un uh, pilsoņiem. Tieši tāpēc mūsu uzdevums ir veicināt un atbalstīt uh, jaunu dalību valstu uh, iesaistīšanos paplasināšanās procesā. Un mums konkrēti ir uzdevums darboties ar šāda veida jautājumiem. Es domāju, ka mēs visi esam nepacietības pilni uh, uzklausīt komisāru kunga ieteikumus un domas par jau līdz šim panākto progresu. Un tagad, kamēr es sniedzu šo ievadu, es jau redzu, ka ir ļoti daudz rokas pacēlušās, ļoti daudzi grib runāt. Es ļoti atvainojos par to, kā, tiek, kā tika organizēta šī sanāksme. Fisiamo all'inizio per due minuti. Mūs ir ļoti daudz un nāksies ierobežot uh, katram izteikšanās laiku debatēs, tātad es katram došu ne vairāk kā divas minūtes un vairāk ilgi nekavēsimies, neatņemsim laiku komisāru kungam, dosim viņam vārdu un, kā es teicu, mēs ar lielu interesi jūs uzklausīsim. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs, par jūsu laipnajiem ievadvārdiem. Mm. Thank you. And, uh, I'm very glad to meet you all. Uh, man ir liels prieks tikties ar jums šeit. Es uh, saprotu, ka parasti šajā zālē tiek sociālistu grupa. Nu, vismaz tā tas bija agrāk. Mans uh, vecstāvs bija sociāldemokrāts, un tāpēc man ir prieks būt šajā zālē. Gribu pateikties uh, sociālistu grupai par sadarbību un par uh, visu to atbalstu, ko viņi arī ir snieguši uh, manam darbam pēdējās dienās. Es ceru, ka viņi saņems šo uh, ziņu. Dargie draugi, vakar komisija apstiprināja igadējo stratēģiju Eiropas Savienības paplašanāšanās jautājumos. Šajā paziņojumā ir izgaismots uh, process uh, Rietumbalkānos un arī uh, tas, ko Turcija ir panākusi šī gada laikā. Šis gads ir bijis sarežģīts ekonomiskās krīzes eh, gads. Un šajā dokumentā ir izskatīti arī galvenie jautājumi uzdevumi, kas vēl stāv priekšā šīm valstīm un arī mums tuvākajos gados. Tāpēc man ir liels prieks būt eh, jūsu priekšā un stāstīt par galvenajiem konstatējumiem, kāda ir iekļauta mūsu uh, ziņojumā. Uh, šī ir pēdējā uh, paplašināšanās dokumentu pakotni, ko izstrādā pašreizējā komisija Barozo kunga vadībā. Gribu pateikties jums visiem par ļoti labo sadarbību, kāda mums ir bijusi eh, šo komisijas eh, darba gadu laikā. Eiropas parlaments vienmēr ir ļoti aktīvi darbojies, veidojot mūsu paplašināšanās politiku. Un, eh, jūs esat izstrādājuši dokumentus un piedalījušies debatēs par Dienvidu Austrum Eiropas valstīm. Eiropas parlaments nosaka kritērijas uh, demokrātiskai atbildībai, un jāsaka, man ir liels prieks, ka parlaments ir bijis ļoti labs mūsu partners arī sarežģītos laikos, un es uh, ceru, ka mums izdosies turpināt šo sadarbību arī nākotnē. Dāmas un kungi, pēdējo piecu gadu laikā mums ir izdevies nodrošināt uh, tādu diezgan delikātu līdzsvaru no vienas puses eh, starp. As well as, uh, the... Starp konsolidāciju un mūsu mērķiem. Tātad viens mūsu strateģiskais mērķis ir nodrošināt mieru, uh, labklājību, izaugsmi, bet no otras puses mums ir jānodrošina pašiem sava uh, valstu integrēšanas kapacitāte. Tas mums ir palīdzējis virzīties uz priekšu soli pa solim šajā paplašināšanās procesā, nezaudējot to uh, iedvesmu, kas uh, valsts virza uz priekšu šajā procesā. Un uh, jāsaka, šī pieeja ir uh, bijusi ļoti auglīga. Es gribētu izgaismot divus galvenos piemērus uh, šai sakarībā. Pirmām kārtām Mēs tagad varam eh, ieteikt eh, uzsākt sarunas ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju. Eh, šī valsts ir veikusi ļoti būtisku progresu un ir uzsākusi vairākas svarīgas reformas, kā piemēram valsts kases reforma, policijas administrācijas Tāpat arī ir spērus soļus minoritāšu aizsardzības eh, jomā, eh, tiesu sistēmas jomā. Eh, mums šķiet, ka šī valsts šobrīd nodrošina pietiekam atbilstību Kopenhāgenes kritērijiem. Tātad tiek pienācīgi izpildīti politiskie kritēriji, tāpat arī reforma nepieciešamības kritēriji, un tādējādi komisija var uh, Eh, ieteikt uzsākt eh, sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Es eh, ceru, ka valdības kopie uztvers šo faktu kā tādu diezgan lielu izaicinājumu un sapratīs, kādu uzdevumu vēl ir veicami. Vakar savos secinājumos mēs norādījām, ka labu kaimiņu attiecību uzturēšana un tāpat arī remains uh, essential. Tāpat arī attiecīgi politisko lēmumu pieņemšana attiecībā uz kaimiņu valstīm, tātad tas ir ļoti svarīgs uh, priekšnoteikums, un tas ir uh, ārkārtīgi svarīgi visu Eiropas valstu nākotnē, un es ceru, ka šis signāls arī uh, Skopjai ir pareizi uztverts. Otrām kārtām - vīzu liberalizācija Rietumbalkānos attiecībā uz Rietumu Balkānu valstīm ir progresējusi. Un uh, darbs turpināsies šī gada beigās un nākamā gada sākumā. Šobrīd mēs uh, vedam diskusijas par uh, bezvīzu režīmu noteikšanu ar uh, bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, tāpat arī Melnkalni un arī Serbiju, sākot ar uh, nākošā gada 1. janvāra. Šīs valsts ir pelnījušas šo bezvīzu režīmu, jo tās ir eh, izpildījušas nosacījumus, kas tika izvirzīti. Tā piemēram, lai tiktu izsniegtas biometriskās pases eh, kontrolētā veidā, drošā veidā, lai tiktu stiprināta robežu kontrole un lai robežu kontrolas sistēmas būtu integrētas, tādējādi nodrošinot, ka bezvīzu režīms ar šīm valstīm ir eh, drošs no Eiropas pilsoņu un Eiropas uh, valstu viedokļa. Es apzinos, ka, un tāpat arī daži no jums droši vien būtu gribējuši, lai mūsu ziņojums būtu plašāks, lai tur būtu vairāk, kas ietverts iekšā. Es zināmā mērā piekrītu. Albānija un Bosnija Hercegovina Uh, Drīzumā arī cerams būs nodrošinājis uh, šos uh, kritērijus bezvīzu režīma uzsākšanai. Komisija ir iesniegusi līdzīgas priešliegumus arī attiecībā uz Albāniju un Bosniju Hercegovinu. Nākamā gada pirmajā pusē šis darbs tiks turpināts, protams, ar nosacījumu, ka šīs valstis būs izpildījušas tās augtās ceļa kartas, lai nodrošinātu bezvīzu režīmu ieviešanu. Eh, ceļošana bez vīzām pārvietošanās ir ārkārtīgi svarīga eh, minētajām valstīm un it īpaši to pilsoņiem un vēl jo īpašāk jauniešiem un studentiem. Tieši tāpēc šī priekšlikuma pieņemšana ļoti labi parādīs, ka reformas tik tiešām var nest taustāmus pozitīvus rezultātus eh, šo kandidātu valstu un potenciālo kandidātu valstu pilsoņiem. Un gal galā mēs runājam par pilsoniskās sabiedrības uh, eiropeizāciju um, šajās valstīs, kas arī ir mūsu galvenais mērķis. Uh, pirms pieciem gadiem mēs, uh, mums, mums šādi jautājumi par vīzu liberalizāciju knapienāca prātā, bet tagad mēs jau esam nonākuši pie uh, bezvīzu režīma, kas man liekas ir ārkārtīgi liels ieguvums, pozitīvs ieguvums Rietumu Balkānu valsts iedzīvotājiem. Uh, Dargie draugi, nav šaubu, ka Rietumu Balkānu un Turcijas Eiropas perspektīva ir bijis ļoti svarīgs stabilitātes un progresa faktors un arī ir vadījis uz priekšu demokrātisko transformāciju. Es gribētu izteikt komentārus, dažus komentārus par dažām kandidātu valstīm. Es par visām valstīm sīk nerunāšu. Es domāju, ka uh, Mums vēl būs iespējas pārnāt citas valsts, kuras šajā kontekstā nav pārnāts. Tātad 28. Eiropas Savienības dalība valsts eh, - Horvātija. Eh, tā tuvojas eh, finiša līnijai. Četrus gadus ir notikušas ļoti intensīvas pirmsiestāšanās sarunas. Šai valstī ir nepieciešams intensificēt uzsāktās reformas, it īpaši uh, tiesu jomā cīņā pret uh, eh, organizēto noziedzību un uh, noziedzību un tāpat arī sadarbību ar starptautisko kriminālo tiesu. Pirms tātad šī uzdevuma vēl ir jāveic, un tad mēs varēsim noslēgt šīs sarunas. Es pozitīvi vērtēju to, ka tagad ir jauns vilnis bijis šajās sarunās Ja Horvātija varēs izpildīt vēl atlikušos uh, priekšnosacījumus, tad es domāju, ka nākošā gada laikā mums būs iespējams ar Horvātiju noslēgt uh, šīs uh, sarunas par iestāšanos. Attiecībā uz pārējām Rietumu Balkānu valstīm mēs esam vērojuši tādu diezgan stabilu, bet reizēm nevienlīdzīgu procesu pēdējo gadu laikā. Mums ir noslēgti brīvās tiesniecības līgumi ar pārējām šī reģiona valstīm, ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, Melnkalnu, Albāniju, Bosniju, Hercegovinu, Serbiju un Kosovu. Bet vienlaikus ar šo stabilizāciju tomēr nav nodrošināts nepārtraukts miers, un mums ir jāpanāk šī miera procesa eh, turpināšanu, un tieši tāpēc tādā politiskā ziņā ir nepieciešams, tā teikt, atmīnēt Rietumu Balkāns, lai šīs valsts atkal neiekrīt atpakaļ kādos konfliktos. Mums izdevās eh, panākt nolīgumu eh, starp Sloveniju un Horvātiju. Eh, tātad tika atrisināta robeža strīda jautājuma ar zinām Eiropas Savienības palīdzību. Un mums izdevās šīs sarunas uh, virzīt uz priekšu pēc tam, kad tās bija apstājušās, nonākušas strupceļā turpat vai uh, gadu laikā nekas nebija noticis. Bet ir vēl viens ļoti svarīgs punkts, kurā notiek uh, darbs un sarunas. Mūsu sarunu vedēja grupas ir Sarajevā, Mostarā un citos punktos bet tāpat laikā pastāv diezgan ievērojams risks, ka citas uh, valsts reģioni var atpalikt šajā procesā. Uh, Karls uh, Bilds un uh, Steinberger kungs uh, divu dienu laikā tikās ar Bosnijas Hercegovinas dažādu partiju vadītājiem, lai censtos iziet no šī politiskā strupceļa, kas uh, ir atmetis uh, valsts attīstību burtiski atpakaļ pēdējo 18 mēnešu laikā, un nākošu nedēļu mēs arī atkal tur dosimies. Un, kā es teicu, mūsu sarunu vešanas komandas grupas šobrīd strādā Bosnijā, Hercegovinā, dažādās lielajās pilsētās, veic sarunas. Mēs valsts vadītājiem esam piedāvājuši <clears throat> tādu pasākumu pakotni. Esam aicinājuši veikt zināmas konstitucionālās izmaiņas, kas ļautu uh, valstī uh, Uh, uzsākt integrāciju Eiropas Savienībā un NATO struktūrās. Kāpēc mēs darām šo darbu? Mēs vēlamies, lai Bosnija Hercegovina būtu uh, gatava uh, šīm sarunām un procesiem par integrāciju Eiropas Savienībā un NATO. Un tikai tad kad eh, augstā pārstāvja birojas tiks slēgts, attiecīgi, kad viss darbs būs pabeigts, tikai tad mēs varēsim eh, beigt, eh, es atvainojos, uzsākt šo integrācijas procesu. Tieši tāpēc Bosnijas Hercegovinas vadītājiem un iedzīvotājiem būs jālēm par to, vai valsts visu laiku gribēs atpalikt no saviem kaimiņiem un būt kaut kādās asociatīvās partnerības uh, saistībās ar Eiropas Savienību, vai arī valsts būs spējīga saņemties un ļoti nopietni virzīties uz priekšu virzienā uz līdzdalību Eiropas Savienībā, uh, ievērojot visus priekšnosacījumus, uh, ko tas nosaka. Es ceru, šīs valsts iedzīvotāji un visu rietumu reģionu, rietumu Balkānu reģionu vārdā, kā Bosnija Hercegovina varēs uh, Um, nodrošināt uh, tādu atbildīgu attieksmi šajā jautājumā, jo mēs ļoti vēlamies, lai Bosnija Hercegovina pozitīvi virzītos uz priekšu šajā integrācijas procesā. Šajos ārkārtīgi sarežģītajos ekonomiskās krīzes laikā, laik, laikos uh, uh, Melnkalnas un Albānijas pieteikumi manuprāt, ir tikai pastiprināju, eh, tikai uzsvēruši to, cik eh, pievilcīga nākotne šīm valstīm šķiet Eiropas eh, Savienības ietvaros. Tāpat arī Īslandes pieteikums līdzdalība Eiropas Savienībā, tas arī dod jaunu dimensiju mūsu paplašanāšanās darba kārtībai. Ne tikai geogrāfiskā vai ģeostrateģiskā izteiksmē, bet arī lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti Islandē, valstī, kur šī finanšu krīze skārus, kā mēs zinām, ļoti smagi. Pirms es noslēgšu, es gribētu minēt dažus tādus savstarpēji saistīts jautājumus, kas pastāv šajā reģionā. Gribu sākt ar tiesiskumu, kas ir ārkārtīgi svarīga Eiropas Savienības pamatvērtība, un tas ir liels uzdevums, liels izaicinājums Dienvidu Austrum Eiropā, it īpaši runājot par uh, tiesu reformām un cīņu pret uh, noziedzību un organizēto noziedzību. Ļoti liels darbs jau notiek, un mēs no komisijas puses izmantosim visus uh, kopienas instrumentus, lai palīdzētu šīm valstīm šajā darbā, lai cīnītos pret korupciju un noziedzību, jo tā tik tiešām ir viena no svarīgākajām prioritātēm, kā mēs jau esam to pieredzējuši iepriekšējos paplašanāšanās etapos. Otrām kārtām Un te es gribu piebilst, diemžēl, runas brīvība un uh, masu uh, saziņas līdzekļu brīvība ir joprojām ļoti problemātiska dažās šajās reģionu valstīs, un šo jautājumu vajadzētu pēc iespējas steidzamāk risināt attiecīgajās valstīs. Tā piemēram, Mēs attiecībās Turciju vienmēr esam skaidri norādījuši, ka uh, runas un domas brīvība un masinformācijas līdzekļu brīvība ir pamatvērtības jebkurā atvērtā demokrātiskā sabiedrībā, un tās ir absolūti obligāts priekšnosacījums līdzdalībai Eiropas Savienībā. Tieši tas pats attiecas arī uz uh, reliģisko brīvību, minoritāšu tiesībām, tāpat arī arotbiedrību brīvībām. Uh, plašākā strateģiskā kontekstā Turcijai ir vissvarīgākā loma eh, drošības nodrošināšanā tajā reģionā. Arī attiecībā uz Dienvidu Kaukāzu, un eh, tāpat arī tā ir ļoti svarīga loma energo nodrošināšanā un arī veicinot virzot uz priekšu dialogu starp eh, civilizācijām. Šie ir galvenie iemesli, kāpēc mēs arī esam uzsākuši šo procesu par iestāju Eiropas Savienībā ar Turciju. Attiecības ar Armēniju, to normalizēšanu, tātad starp Turciju un Armēniju, ir ārkārtīgi pozitīvs faktors un, kā es teicu, ļoti svarīgs priekšnosacījums miera un stabilitātes nodrošināšanai reģionā. Tāpat es ļoti pozitīvi vērtēju eh, to, ka kurdu jautājums tiek risināts eh, demokrātiskā veidā, veicot plašas eh, konsultācijas un, attiecīgi, veicot arī pasākums. Mēs ceram, ka Turcija pilnībā Uh, īstenos asociatīvā nolīguma papildus protokolu. Tas ir 63. gada protokols, ko Horstein kungs uh, uh, savulaik parakstīja, un mēs ceram, sagaidām, ka Turcija arī normalizēs savas attiecības ar Kipras republiku. Mēs aicinam abu šo kopienu vadītājus, lai šīs sarunas par situācijas normalizēšanu tiktu novests līdz eh, veiksmīgam noslēgumam, un mēs aicinām tātad arī Turciju eh, tādā visaptvarošā veidā atrisināt šo jautājumu, šo konfliktu ar Kipru. Vēl viena neatrisināta problēma reģionā ir divpusēji rakstura jautājumi. Komisija uzskata, ka šie divpusējie strīdi ir jāatrisina attiecīgajām iesaistītajām pusēm, un tie nedrīkstētu traucēt Eh, šo valstu iestājas procesam Eiropas Savienībā. Reģionālā sadarbība Dienvidu Austrum Eiropā 2009. gadā visā visumā ir uzlabojusies, tā arī ir bijusi viena no mūsu svarīgākajām prioritātēm mūsu darbā. Eh, šī reģiona valstis arvien vairāk pašas eh, iesaistās reģionālās sadarbības procesos, gan reģionālās sadarbības politiskās sadarbības un tirzniecības sadarbības uh, izteiksmē, attiecīgi modernizējot tirzniecības attiecības. Tomēr izzinām trūkumu šajās reģionālajās struktūrās, un pie tiem ir jāstrādā. Pastāv strīdi attiecībā uz Kosovu, bet arī tas nedrīkstētu traucēt reģionālo sadarbību. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, kolēģi. Noslēgumā es gribētu uzsvērt, ka paplašināšanās politika ir uh, ļoti stratēģisks interešu punkts Eiropas Savienībai. Jo mums ir jādomā par savām saiknēm un savu ietekmi uz reģioniem uh, ārpus Eiropas Savienības, ir īpaši šajos sarežģītajos laikos mūsu stabilizācijas politika, ko dažkārt mēs saucam paplašināšanās divi. Šim instrumentam ir ļola, ļoti liela uh, loma uh, Eiropas Savienības ārējās sadarbības uh, jomā. Citiem vārdiem sakot, mūsu uzticamība ir lielā mērā atkarīga no tā, kā mēs ar kaimiņattiecību politikas un paplašanāšanās politikas palīdzību spēsim risināt uh, ārējās attiecības ar saviem kaimiņiem. Uh, mums ir jādomā par saviem dienvidu uh, austrumu our... Eiropas kaimiņiem. Mums ir jādomā par to labo piemēru, ko mēs varam dot un kā tas varētu virzīt šīs valsts uz priekšu. tā ir joma, kur mēs noteikti varam panākt kaut ko pozitīvu. Tieši tāpēc Dienvidu Austrum uh, Eiropa, uh, Austrum uh, sadarbība un Eiropas Savienības un Vidusjūras reģiona sadarbībai tam ir jāpaliek par mūsu galvenajām prioritātēm, jo um, mieru tuvējos austrumos, sadarbība ar Irānu, tāpat arī eh, sadarbība ar Kaukāzu valstīm un enerģijas eh, drošība. Šie visi jautājumi eh, ir jārisina kopīgi. Tos nevar atrisināt izolēti, un mums ir nepieciešama mūsu kaimiņa Dienvidu Austrum Eiropā, Balkānos, lai mēs tos risinātu. Dargie draugi, šis, es domāju, ir vislabākais veids, kā nodrošināt mieru, stabilitāti Uh, demokrātija, kas arī ir mūsu pamatvērtības. Vēlmes, protams, ir lielas, mums priekšā ir daudz uzdevumu, un Eiropas parlamentam arī būs uh, ļoti liela loma šo procesu tālākā virzībā. Paldies! Grazie, komisāri! Liels paldies komisāru kungam! Paldies par šo ļoti plašu un ļoti interesanto prezentāciju. Tā bija tik interesanta, ka esmu spiests pielikt punktu tiem runātājiem, kas pieteikušies ir izteikties debatēs. Ir 26 deputāti, kas vēlas runāt. Diemžēl man jāierobežo jums atvēlētais runas laiks līdz vienai ar pus minūtē. Vispirms došu vārdu referentiem. Uh, Eh, kas nodarbojas ar mūsu attiecībām ar kandidātu valstīm. Pirmā runās Pakas kundze, lūdzu, pusotra minūte. Pakas kundze ir referenta Bosnijas jautājumā. Eh, eh, Lielas paldies, komisāri, par jūsu ievadvārdiem. Jūs pieminējāt Maķedoniju. Jūs teicāt, jūs, ka jūs nezināt, vai Skopje ir sapratuši šo ziņu, kas viņiem ir jānodod. Ir jāsaka, ka Skopje viena pati vai Maķedonija viena pati noteikti nevar nodrošināt nākotnē uh, pareizajā virzienā. Arī Grieķijai šeit ir jāpiekrīt. Es domāju, ka noteikti ir svarīgi sākt sarunas, un es ceru, ka arī Grieķija to sapratīs. Runājot par vīzām, par tām mēs noteikti vēl domāsim tuvākajās dienās. Man šķiet, nebija pareizi, ka jūnijā komisija uh, uh, izturējās tik atšķirīgi. Es domāju, ka uh, vajadzētu pateikt, ka nākamā gada laikā Bosnijai, Hercegovinai un Albānijai, ja tās būs izpildījušas visus priekšnosacījumus, ka arī tām būs pieejams šis vīzu atvieglotais režīms. Par Kosovu runājot, es domāju, ka mums ir jādod visa iespējamā palīdzība, kāda mums ir. Par Horvātiju runājot, es domāju, ka tā ir uz pareizā ceļa. Uh, Par Bosniju Hercegovinu runājot, es gribētu teikt, ka esmu nedaudz izbrīnīta par to, ka šī uh, valsts, kas uh, iespējams nebija pietiekami labi sagatavojusies, mums ir jāatcerās, ka ir panākta vienošanās. Visi piekrita, un līdz ar to mums vajadzētu to ņemt vērā. Es brīnos, ka jūs Albāniju vispār nepieminējāt. Albānija ir panākusi ļoti labu progresu, tajā ir ļoti laba, stabila valdība, un es domāju, ka tā ir uz pareizā ceļa. Es ceru, ka es nepārsniedzu sev atvēlēto uzstāšanās laiku. Nē, jūs perfekti iekļāvāties. Paldies, Pakas kundze. Es gribētu jums ieteikt neizteikt vairāk kā divus jautājumus. Eh, Omen Rutens kundze, referenti Turcijas jautājumos. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Tā kā man kolēģi un draudzene Doris Paka runāja par tik daudzām valstīm, tad es runāšu tikai par vienu, par Turciju. Komisija un komisārs Rēns daudz kritiskāk izsakās par Turciju. Mani pārsteidz tas, ka Komisāra kungs, man, man, es, es ievēroju to, ka uh, komisāra kungs ievēro vienus un tos pašus noteikumus attiecībā uz visām kandidātu valstīm. Protams, tiesiskums ir izšķirošs aspekts. Turcijai ir jāsakārto šīs lietas pašai savā labā. Protams, visiem patīk pārtikušas valstis, taču ta pārticībai nav jēgas bez tiesiskuma. Tālāk runājot par Kipru. Komisārs sacīja, ka viņš sagaidot, ka tiks ievērots sākotnējais Ankaras protokols, taču vai tas ir minēts arī progresa ziņojumā par Turciju? Tad man ir jautājums, ko komisārs vēlas, vai to, ko, kas ir rakstīts pārskatā, vai to, ko viņš stāsta mums šeit ievadrunā. Vispārējo lietu padomē būs debatas par šo jautājumu. Komisārs teica, ziņojumā ir teikts, ka turki ir veikuši kaut kādu progresu tiesu sistēmas sakārtošanā, taču ja tā nebūs sakārtot pavisam, eh, tad eh, nezinu, vai mēs varam runāt par pilnīgu sakārtotību šajā jautājumā. Paldies, es lūdzu visus ievērot viņam atvēlēto laiku. Tālāk Itālas kungs, kas ir referents Maķedonijas jautājumos. Mr. Commissioner, for Paldies, komisāra kungs, par visu to darbu, ko jūs esat paveicis. Arī paldies par jūsu drosmi attiecībā uz Maķedoniju. Jūs ieteicāt sākt sarunas pēc četriem gadiem. Vakar Skopjas centrā bija tautas svētki. Mēs varam pēc tā spriest, kādu eh, nozīmi Maķedonijas tauta piešķir šim integrācijas procesam, un ne tikai valdībai tas ir svarīgs, bet arī visai tautai. Man ir jautājums, kādas jūsuprāt ir iespējas panākt atbalstu padomē šim lēmumam? Vai jūs redzat iespēju attīstīt situāciju pēc Grieķijas vēlēšanām. Mēs redzam, ka Papandreu kungs atkal ir premjerministrs, viņš ir 2003. gada Tesalonika darba kārtības arhitekts. Uh, gribētu pieminēt premjerministra Groeska runu pirms četrām dienām. Viņš ārkārtīgi pozitīvi izteicās šajā runā. Tā bija runa, kas bija teikta valsts svētku dienā, 11. oktobrī. Viņš teica, ka būtu labi atrast risinājumu abpusēji šai te divpusējai problēmai. Vai jūs redzat iespēju Eiropas Savienībai palīdzēt atrisināt šo problēmu, būt par vidutāju tā kā Horvātijas un Slovenijas robežas strīd jautājumā? Paldies Tāler kungam, ka viņš ievēroja atvēlēto laiku. Tālāk referents Serbijas jautājumos Kacinkungs pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Godātais komisāra kungs, es gribētu jūs sveikt ar visiem tiem panākumiem, Pa, vai jūs runājat par Bosniju Hercegovinu? Nē, es sākšu runāt par Serbiju. Un pēc tam runāšu par visiem Rietumbalkāniem un arī par Turciju. Gribētu pasvītrot. Ir ārkārtīgi būtiski, jums ir tāda būtiska iezīme, ka jūs vienmēr esat pozitīvi noskaņots, un šī pozitīvā enerģija ir priekšnoteikums ne tikai Rietumbalkānu veiksmē, bet arī dažādām citām daudzpusējām pieejām jebkurā pasaules reģionā. Tātad iesākumā es gribu jūs, komisārs, sveikt ar to, ka jūs esat paziņojis, ka Kosova tiks iekļaut vīzu liberalizācijas programmā. Tas tiešām ir tāds ļoti būtisks brīdis Rietumbalkāniem, ieskaitot arī Serbiju. Man ir jautājums, vai ir kāds konkrēts laika grafiks, kad tiks uzsākt šī iniciatīva un kā tā tiks izvērsta? Jūs mani nedaudz provocējāt, runājot par Bosniju Hercegovinu. Esat tikko atgriezies no Butimīras. Bosnijas eh, valdības pārstāvju sankcionēšana patiešām ir liels izaicinājums. Jūs pieminējāt divpusējos attiecības Horvātijas progresa ziņojumā, jūs minat robežu jautājumu, un tur ir rakstīts, Nav nekāda progresa robežu jautājumu risināšanā ar Serbiju un Bosniju Hercegovinu. Vai jūs sagaidat, ka varētu mainīties šis jautājums uz labo pusi, ja Bosnijā Hercegovinā nav attiecību uzlabošanās ar valdību? Paldies Kačinkungam. Lunačekas kundze, Kosovas uh, eh, referents. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Komisāra kungs iesākumā Gribētu teikt tāpat kā daži no iepriekšējiem runātājiem, ka esmu ārkārtīgi gandarīta, ka jūs vēlreiz šeit apstiprinājāt eiropeisko perspektīvu visām Rietumbalkānu valstīm. Es zinu, ka atsevišķās dalību valstīs valda citāds uzskats. To es gribētu uzsvērt, ka esmu ārkārtīgi gandarīta par šo jūsu nostāju. Es esmu referenta Kosovas jautājumos, tādēļ esmu ļoti priecīga, ka vīzu liberalizācijas perspektīva ir atvērta arī Kosovai. Jūs teicāt, ka komisija sāks dialogu ar Kosovu. Mans jautājums, kad? Kosovas pilsoņi gaida uz to. Tas ir labi, ka jūs dodat šādu signālu, ka tas notiks, taču mums vajadzīgs kas vairāk, vajadzīgs precizēt laiku. Vēl kāda lieta. Romu iedzīvotāji Kosovā. Progresa ziņojumā ir pieminēts, ka ir daudz izaicinājumu, kas saistās ar šo jautājumu. Mēs zinām, ka atpakaļ atgriešanās jautājumi tiek risināti ar visām šīm te valstīm. Vai tiek izdarīts jau kāds spiediens uz šīm valstīm, lai netiktu nosūtīti Romi atpakaļ, piemēram, uz Kosovu, ja tur viņa situācija ir ļoti neskaidra un ir ļoti liels problēmas? Manuprāt, dalību valstīm ir jārūpējas arī par to, jāskatās uz to, kur šie cilvēki tiek sūtīti atpakaļ. Un pēdējais par Turciju. Esmu pārliecināta, ka man kolēģi par to runās vairāk, taču man ir viens jautājums. Vai jūs uzstāsiet, ka ir nepieciešami eiropeiski standarti hidroelektrostācijām tādām kā Ilisu Turcijā? Paldies, Lunačiks kundze. Gan prezidente de la delegazione per Un tagad kolēģim Kūkanam, kas ir Dienvidu Austrum Eiropas valstu delegācijas priekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētāja kungs, paldies Rēni kungam par interesanto informāciju. Es piekrītu visiem tiem iepriekšējiem runātājiem, kas teica, ka ir daži pozitīvi signāli, kas tiek sniegt visam šim reģionam un atsevišķām valstīm. Tāpat, komisāra kungs, jūs īsi savā ievadrunā pieminējāt, ka būtu labi, ja Eiropas parlaments izmantot šo jauno situāciju un stiprinātu savu klātbūtni pierobežu reģionā un sadarbību. Man ir jautājums, vai jums ir kādas konkrētas idejas, kā tieši šo sadarbību varētu izvērst, lai tā būtu tiešām jūtama, lai tas būtu jūtams ieguldījums visā šajā pozitīvajā procesā? Eh, eh, Godātais Tanok kungs, eh, kas ir referents Melnkalnas jautājumos. Es tādēļ jums lūkšu izteikties, kaut arī jūs pieteicāties ļoti vēl. Jā, man ir īsts komentārs, lasīju progresa ziņojumu par Melnkalni. Šķiet, ka mm, pie, pietiekams progress ir dažās jomās panākts ir uzdot vairāk nekā 2000 jautājumu par Melnkalnas valdību. Tā ir maza valsts, viņai ir ierobežota cilvēka resursa. Viņa tiešām cenšas darīt, ko var, lai visus kriterijus izpildītu un kļūtu par kandidātu valsti. Īpaši daudz viņi cenšas apkarot organizēto noziedzību, korupciju. Viena no problēmām, kas vēl joprojām paliek un ko es gribētu, lai jūs komentējat, ir tas, ka atsevišķi dalību valsts vēl nav ratificējušas mm, stabilitātes standartizācijas un asociācijas līgumu ar šo valsti. Dažas valsts, ieskaitot arī manējo apvienoto karalistu, vēl nav ratificējuši šo. Vai jūs domājat, ka e, varētu šo jautājumu e, izvirzīt kā prioritāti, ja atsevišķās dalībvalstīs tā ir dalībvalsts problēma, jeb to varētu padomē kaut kādā veidā e, pavirzīt uz priekšu? Melnkalna ir mazvalsts ekonomika, nav diversificēta, galvenais ienākuma avots ir turisms un pāris ražošana mums uzņēmumi, kas ir diezgan lieli, bet kas cietuši krīzes apstākļos. Citiem vārdiem sakot, Melnkalni ir uz pareizā ceļa, tāpat kā citi kolēģis atbalsta vīzu liberalizāciju attiecībā pret Melnkalnu. Viņiem ir ļoti avancētas jau pass ar biometriskajiem eh, datiem, un es domāju, ka viņi neradīs nekādas problēmas Eiropas imigrācijas situācijā. Uh, Paldies, Tanu kungs. Līdz ar to pirmais jautājuma rauns būs beidzies. Tagad došu vārdu komisāram, viņš varēs atbildēt uz šiem jautājumiem. Thank you. Thank you, chairman. Uh, paldies, priekšsēdētā kungs. Lielas paldies par šiem ārkārtīgi precīziem jautājumiem. Es sākšu ar tiem, ko uzdeva Dorisa Paka par Skopju. Vai jūs jautājāt, vai Atēnas ir sapratušas šo mūsu ziņu? Mums ir divi mērķi, kādēļ jāuzsāk sarunas ar bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju. Un šie divi mērķi ir tāds kā divu veidu stimuls kopijai. No vienas puses mēs gribam aicināt viņus turpināt tiesiskās, demokrātiskās, ekonomiskās reformas ar tikpat lielu apņēmību kā līdz šim, sniedzot arī konkrētus rezultātus. Otrakārt, mēs viņus aicinām nopietni iesaistīties sarunās ar pozitīvu noskaņojumu un ar mērķi arī šo jautājumu par nosaukumu beidzot atrisināta. Es regulāri sazinos ar Matiju Nimicu, kas ir vidutājs, ANO vidutājs tieši šajā nosaukuma jautājumā. Viņš to dara pēdējos 15 gadus, viņš ir tiešām lielisks profesionāls. Pagaidām gan rezultātu nav, bet tas nav viņa vainas dēļ nekādā gadījumā. Mē, viņš bauda pilnu mūsu uzticību vasaras beigās, rudens sākumā, kad vidutājs bija tāds cerību pilns. Mēs daudz runājām, pēc tam, kad vēlēšanu kampaņa būs beigusies un abās valstīs tagad ir jaunas valdības ar diezgan spēcīgiem mandātiem. Es domāju, ka tagad sāksies jauns labāks posms, ka mēs varēsim šo jautājumu atrisināt pēc 18 gadu ilgām cīņām. Es pilnībā apzinos, ka Un mums visiem jāapzinās, ka padomē ir nepieciešama vienbalsība, lai sāktu e, iestāšanās sarunas ar jebkuru jaunu valsti. Protams, šis apsvērums jāņem vērā. Savā priekšlikumā pasvītrojām, kā labas kaimiņa attiecības nozīmē arī to, ka mums ir jāatrod e, kopīgi pieņemams jautājums attiecībā uz fairumu nosaukumu. Un es domāju, ka Skopje ļoti labi saprot šo, šīs bažas. Tālāk runājot par vīzām. Es e, jums piekrītu. Tad, kad tās valsts, uz kurām netiek attiecināta liberalizācija, proti Albānija un Bosnija-Hercegovina, būs izpildījušas kritērijas, tad mēs varēsim uh, rekomendēt bezvīzu režīmu arī viņu pilsoņu ceļojumiem. Tieslietu brīvības un drošības komisāra portfelī jau ir šis jautājums. Tātad ar Žaku Baro mēs daudz esam runājuši par to. Es esmu viņam ļoti pateicīgs par viņu ļoti vērtīgo ieguldījumu vīzu liberalizācijas jautājumu risināšanā Rietumbalkānos. Esmu arī ļoti pateicīgs Eiropas parlamentam par to atbalstu, ko tas ir sniedzis. Uh, Jūs gadiem ilgi esat izteikuši savu vēlmi panākt šo vīzu atcelšanu. Par Bosniju Hercegovinu runājot, mūsu centieni tur nav vainagojušies panākumiem. Es nesauktu to par pilnīgi izgāšanos. Es teiktu, ka mēs esam ieguldījuši ļoti lielu darbu. Uh, un veikts kopīgs darbs, ko veikusi Eiropas Savienība, ASV, Visaugstākajā līmenī šīs valsts ir iesaistītas, piemēram, Eiropas Savienībā gan prezidentūra, gan padomu, gan komisija. No ASV puses ir iesaistījies uh, Steinbeka kungs, kas ir valsts sekretāra vietnieks. Prezidents Obama arī ārkārtīgi iesaistās šajā jautājuma risināšanā, tāpat arī valsts sekretāra Hillary Clinton. Mēs visi mēģinam pārliecināt Bosniju Hercegovinu par to, ka tai jāvirzās uz Eiroatlantiskās integrācijas pusi. Rio Omen Ruiten pieminēja tiesiskuma svarīgumu un pamatbrīvību svarīgumu Turcijā. Es piekrītu tam. Manuprāt, progresa ziņojums arī šo viedokli atspoguļo. Mēs uh, vēlamies, lai reforma process stiprinātu pamatbrīvības, ieskaitot arī sieviešu tiesības, arotbiedrību tiesības, minoritāšu tiesības. Tālāk runājot par papildu protokolu, ko jūs pieminējāt. Tas ir ļoti nopietns jautājums. Es gribētu atgādināt, kā mēs formulējām to. Reizēm ir ļoti būtiski atsaukties uz oriģinālo sākotnējo tekstu. Pēc ļoti intensīvām diskusijām ar kolēģiem vakar mēs izteicām sekojušo secinājumu. Turcijai ir jānodrošina pilna nediskriminatīva papildus protokola ieviešana un jāveic progress attiecībā uz attiecību normalizāciju ar Kīpru Eiropas Savienību turpinās sekot šim progresam, pārskatīt to, it īpaši attiecībā uz 2005. gada 21. Gads, 21. septembra eh, deklarāciju. Šīs apņemšanās izpildīšanu mēs pārbaudīsim. 25. gada septembra deklarācijā ir runa par attiecību normalizāciju ar Kipras republiku iestājas procesa laikā. Then, uh, Mr. Thaler referred to the statements of Tālāk Zalerkungs atsaucās uz Papa Andreo un Groiska kungu izteikumiem. Uh, Es esmu pārliecināts, ka par šo kritisko jautājumu mēs varēsim tālāk runāt vieglāk. Eiropas komisijai nav nodoma kļūt par vidutāju šajā jautājumā. To jau dara ANO. Kā jau es teicu, Matthew Nimits ļoti kompetents vidutājs ir. Kačina kungs atsaucās uz Kosovu un uz vīzām. Paldies par jūsu atbalstu šajā jautājumā. Es jau atbildēju uz iepriekš izskanējušo jautājumu par Bosniju Hercegovinu. Es domāju, ka jums ir taisnība, mums ir nepieciešama pozitīva gaisotne Dienvidu Austrumu Eiropā un pozitīvs signāls attiecībā uz paplašināšanos. Paplašināšanās komisāram vispār jau pēc definīcijas jābūt profesionālam optimistam. Lunačekas kundze arī runāja par Kosovu Manuprāt, es jau atbildēju uz jūsu jautājumu, bet tālāk jūs jautājat arī par romiem. Jūs pieminētā problēma ir ļoti nopietna, un es saprotu jūsu bažas. Un tomēr tas ir jautājums, kas atrodas Eiropas Savienības dalību valstu kompetencē, un otrkārt, šeit atbildīgais komisārs ir brīvību un tieslietu komisārs. Tādēļ es nevaru komentēt šo jautājumu, tas neietilpst manā kompetencē. Jūs uzdevāt jautājumu par HES. Jā, e, Turcijā esošiem HES būs tāda pašnoteikuma kā Eiropas Savienībā. Tanikungs runāja par Melnkalni, es piekrītu viņa analīzei. Melnkalni patiesībā ir veiksmīgais skolnieks, labais skolnieks Rietumbalkānos. Viņiem ir savas problēmas, noziedzība, korupcija, administratīvā kapacitāte joprojām ir relatīvi nepietiekama, un tomēr Melnkalne stabili virzās uz priekšu, un tādēļ arī tā ir pagājusi tālāk mums pretī. Paldies! Grazie, komisārio! Mm, paldies komisāram! Tagad uh, turpināsim ar otro jautājumu kārtu. Kas Līdis kungam vārds? Komisāra kungs. Komisija katru gadu sniedz ziņojumus, un šie ziņojumi ir pilnīgi vienādi. Turcija nav uh, apstiprinājusi Ankaras protokolu, tā nav normalizējusi attiecības ar Kīpras republiku. Un katru gadu komisija atgādina Turcijai, ka tai tas būtu jādara. Bet Turcija savukārt atbild, ka tā to nedarīs. Bet Komisāra kungs, vai mēs turpināsim šādā garā vēl ilgi? Kad mēs eh, beigsim sarunas ar Turciju? Kas tad šeit ir noteicošais, vai tā ir Turcija vai Eiropas Savienība? Liels paldies Kasulīdis kungam. Havita kungam pusotra minūte. Paldies, eh, komisāra kungs, paldies par eh, jūsu sadarbību ar šo komiteju. Šeit nav runa tikai par eh, sociāldemokrātiem. Eh, ne tikai sociāldemokrāti vēlas jums vēlēt veiksmes nākamā nedēļa darbā. Esmu ēnu referents eh, par Turciju, tāpēc es runāšu tikai par Turcijas jautājumiem. Paldies, ka jūs apsveicāt Turcijas vienošanos ar Armēniju par tiesu reformām, par konstitucionālo reformu. Es domāju, ka Turcija ir daudz ko paveikusi šajā sakarā. Es eh, tāpat arī saprotu, ka jūs vēlaties veicināt vārda brīvību tiesās, bet es domāju, ka Turcija ir kaut ko darījusi arī šajā sakarībā. Drīz vien mums būs apvienotā parlamentārā komiteja par šiem jautājumiem. Par kurdu jautājumu es noteikti apsveicu to, ko jūs teicāt šorīt, taču cilvēki Turcijā man vēl ar vienu jautā, vai Eiropā cilvēkiem tas ir svarīgi. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Par Ankaras protokolu. Es tikko uzklausīju jūsu atbildi. Kā jūs plānojat darboties šajā sakrā, ņemot vērā padomi? Es domāju, ka mums šeit nerodas problēmas tikai ar valdību vai partijām Turcijā. Noteicošais ir sabiedrības viedoklis. Kā jūs plānojat rīkoties attiecībā uz sabiedrības viedokli? Runājot par nākamo gadu, e, šeit es nedomāju tikai e, koalīcijā esošās valdības, bet arī opozīcijā esošās partijas. E, kā jūs vērtējat viņu lomu? Lielas paldies Haita kungam. Tagad vārds Lāmsdorfa kungam pusotra minūte. Paldies priekšēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties komisāram par viņa ļoti skaidrajiem vārdiem. Uh, attiecībā uz vārda brīvību un presas brīvību Turcijā. Manai politiskajai grupai liberāļiem tas ir viens no galvenajiem uh, Kopenhāgenes kritērijiem. Mans jautājums tomēr attiecas uz kaut ko citu. Tas nav iekļauts ziņojumā. Mēs vienmēr esam dzirdējuši par uh, Horvātijas un Slovānijas, uh, Slovenijas problēmu Mēs esam dzirdējuši par pirmo un otro variantu. Ko jūs varētu teikt, ko jūs esat mācījušies no Balkānu vidutāju sarunām? Kā jūs domājat rīkoties nākotnē? ko mēs eh, darīsim attiecībā uz mūsu austrumu kaimiņu, uz Krieviju, kāda būs mūsu kaimiņu attiecību politika. Vēl kāds jautājums. Jūs plānojat atvērt sarunas ar Maķedoniju. Es vēlētos vienkārši brīdināt, ka dalību valstīs noteikti nevarēs sagaidīt lielu entuziasmu. Saskaņā ar Lisabonas līgumu uh, tiks palielināts arī komisāru skaits. Līdz ar to šie portfeļi tikai paplašināsies. Es domāju, ka mums par to vajadzētu diskutēt. Lielas paldies Lamsdorfa kungam. Tagad runās Turcijas delegācijas vadītāja Flotris kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, kā jau Omens Roitenes kundze. Es uh, labprāt izsakos uh, mutiski. Un jāsaka, ka uh, šis ziņojums un virzība ir tāda diezgan neskaidra. Es domāju, ka zināmas reformas vēl nav nobeigušās, un mums ir pilnīgi un obligāti jāuzstāv, lai šīs reformas tiktu veiktas un būtu efektīvas. Bet uh, Kā es teicu, eh, dažas reformas, protams, ir ļoti drosmīgas eh, politiskās iniciatīvas šajās valstīs un iespējams, ka vajadzētu sniegt zināmu atbalstu. Nu labi, es te nerunāju par tādu milzīgu entuziasmu, bet tomēr, kā es teicu, no Eiropas Savienības puses vajadzētu sniegt tāpēc novērtējumu un atbalstu. Armēnijas un Turcijas protokola parakstīšana, piemēram, ir ārkārtīgi grūta sarežģīta abām pusēm. Viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts un novērtējums. Tāpat arī Eh, demokrātijas demokratizācijas eh, process, lai risinātu kurdi jautājumu Turcijā. Es domāju, ka tie ir ārkārtīgi svarīgi lēmumi, un mums vajadzētu noteikti ļoti skaidri paust savu atbalstu šīm iniciatīvām, kuras ir uzsāktas, kuras ir izvērstas, un jāraugās, kādas iniciatīvas mēs varētu veikt no Eiropas Savienības puses, lai sniegtu atbalstu šim procesam, kā Havit kungs norādīja, jo šis process ir izšķiroši svarīgs brīvībai un demokrātijai un uh, visiem iedzīvotājiem un cilvēkiem Turcijā. Lielas paldies Plotras kundzei. Tagad pusotra minūte tiek piešķīta Hačikir Kirjogu kungam. Lielas paldies komisārkungam. Mēs redzam, ka ir pienikti, pielikti ļoti lieli pūliņi. Padomē ir daudz ko padar, darījusi savā sarunās ar Turciju. Un šķiet, ka bieži vien gan Eiropas Savienība, gan Turcija vienotru nesaprot. Kāds no runātājiem teica, ka ziņojums it kā ir izlasīts, un mēs gaidām no Turcijas, ka tā izpildīs savus solījumus. Savukārt Turcija gaida no mums kaut kādu solījumu izpildi. Es domāju, ka ar šo paziņojumu mēs pilnīgi skaidri saprotam, ka tas, kas ir ziņojumā ierakstīts, tiek atlikts uz ne, ne, nesaprotamu laiku. Ir paredzēti konkrēti pasākumi, tas ir, tā ir astotā sadaļa, kas tagad ir iesaldēta. Es domāju, ka mums vajadzētu izturēties stingrāk pret Turciju, jo tā nav uh, akceptējusi Ankaras protokolu. Mums vajadzētu atcerēties, ka Turcijā ir uzsākts process pret uh, valdībā esošo partiju. Šī partija ir saņēmusi notiesāšu spriedumu tiesā. Uh, kā mēs varam to apvienot ar tiesiskas valsts principiem. Es gribētu zināt, vai komisija seko līdzi arī Handika slepkavības lietē. Liels paldies! Tagad dodu vārdu Beldera kungam uz pusotru minūti. Liels paldies priekšādātāji! Kā Izraēlas delegācijas vadītājs šajā parlamentā, es ļoti uztraucos par Turcijas attiecībām ar Izraēlu. Tieši tāpēc es vēlētos jautāt komisāram, pastāstīt mums nedaudz vairāk par 28. lapusi jūsu ziņojumā. Jūs tur runājat par reakciju Turcijā uz attiecībās gazas krīzi. Šeit nav pieminētas eh, šīs ļoti, at, šī, šī, ļoti, šī ļoti asā reakcija. Mums ir jāatcerās, ka Turcijas valdība un nu tīpaši Erdogan kungs būtu jāvaino šajā reakcijā. Es domāju, mums vajadzētu cieši sekot līdzi antisemītismā fenomenam valstī, kura pretendē uz iestāju Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka Turcija vēlas spēlēt lomu kā vidutājs tuvajos austrumos, un tas noteikti nepalīdz tās attiecībās ar Izrēlu. Mans pēdējais jautājums ir par diskrimināciju pret kristiešu brīvprātīgajiem un sociālajām organizācijām Turcijā. Cik tālu es saprotu, jūs mums sniegsiet atbildi par šiem jautājumiem. Paldies, Pēterkungs! divi koordinātori no uh, Tautas partijas grupas un sociālistiem varēs izteikties vēl pēc uh, eh, runātājs sarakstas, nevarēju viņiem atteikt. Broka kungam vārds pusotru minūti. Priekšsēdētājiem man uh, nebūs vajadzīga pusotra minūte, man ir tikai tāds kā papildi jautājums. Komisāra kungs, jūs runājāt par Ankāru divi Jūs runājāt par 2005. gada lēmumu, ko pieņem padome un komisija. 2005. gadā, protams, mēs pieņēmām zināmus pasākumus, bet tur tika paredzēts arī termiņš - 2009. gads. Tās ir, mums ir palikuši tikai astoņas nedēļas līdz Ziemassvētkiem. Un ko tad mēs darīsim, kad šis termiņš būs beidzies? Es domāju, tas ir visnotaļ interesants jautājums. Grazie, onorevole Brok. La... Lielas paldies Broka kungam. Tagad Vīgenene kungam vārds. Paldies, priekšādētāji. Arēna kungs. Es noteikti augstu novērtēju jūsu ievadvārdus. Mēs visi varam mācīties no jūsu darbības šajā šī mandāta laikā attiecībā uz paplašināšanos. Kandidātu valstīs ir zināma vienprātība attiecībā uz iekšējām politiskajām cīņām gan šajā parlamentā, gan arī eh, dalību valstu parlamentos. Es varu tikai paust savu viedokli, ka pēc eh, galīgas Lisabonas līguma ratifikācijas cerams tas būs uh, pēc iespējas ātrāk, arī paplašināšanās politika uh, gūs savu labumu. Tādējādi mēs iegūsim lielāku elastīgumu, mēs varēsim turpināt jau iesākto darbu. Ir ļoti svarīgi sniegt cerību kandidātu valstīm. Šīm kandidātu valstīm ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība varēs reāli uzņemt jaunas dalībvalstis, nevis tikai runāt par to uzņemšanu. Mēs augstu novērtējam arī vīzu liberalizācijas programmu. Tā ir ļoti spēcīga motivācija cilvēkiem šajos reģionos turpināt uh, iesākto darbu. Vispārīgs jautājums. Kā jūs eh, novērtējat eh, sekojošo? Vai mēs pašlaik varam teikt, ka kandidātu valstis ir tuvāk prasību izpildēji salīdzinājumā ar situāciju pirms gada? Kādas būtu, kādas, kādi, kādas būtu jūsu prognozes turpmākajiem pieciem gadiem? Par Turciju. Kāds ir jūsu viedoklis par šiem visai atšķirīgajiem signāliem, ko Turcija saņem no Eiropas Savienības? Vēl kāds novērojums. Mēs augstu novērtējam līgumu, kas ir parakstīts starp Turciju un Armēniju. Taču Kā jūs vērtējat to, ka šis līgums eh, tika parakstīts valstī, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts? Un Klintons loma šajā sakarā. Vigina kungs tika pārtraukts, vārds tiek dots Vaigalda kungam. Vispirms es vēlētos jūs eh, apsveikt, eh, Rēne kungs. Vēlētos uzteikt jūsu toleranto, radošo un mierīgo darba veidu, veidu, kā jūs risināt šīs problēmas. Pašlaik nacionālisma problēma arvien vairāk skar Dienvidu Austrum Eiropas reģionu. Es ceru, ka šis fenomens drīz vien samazināsies. Es domāju, ka mums nākotnē īpaši uzmanība būtu jāpievērš darbam ar jaunatni. Es vēlētos apsveikt eh, to ziņojuma daļu, kur ir runa par, Maķido, par sarunu sākšanu ar Maķedoniju. Es domāju, ka mums ir vajadzīga labāka grība un empātija pret šo valsti. Es vēlētos paust arī savu apmierinātību un arī āde grupas prieku par to, ka sarunas ar Horvātiju ir normalizējušās. Tajā pašā laikā gribētu pieminēt trīs vēl neatrisinātas problēmas. Viens ir sērbu iedzīvotāja atgriešanās, nākamā ir noziedzība, un trešā ir ar vēl, vēl ar vienu atvērtie robežu jautājumi ar kaimiņu valstīm. Par Melnkalni neatrisinātā problēma ir organizētā noziedzība, kā arī spiediens, kas tiek izdarīts uz plašsaziņas līdzekļiem. Lielas paldies Vaigāta kungam. Tas nozīmē, ka otrā jautājuma kārta ir beigusies. Pēdējais izteiksies Pēdējais teiksies Kopas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Liels paldies par jūsu paveikto darbu. Daži īsi komentāri. Nesenās vēlēšanas Grieķijā un Papandreju atgriešanās un ārlietu ministra atgriešanās. Kā tas ietekmēs Tesaloniko darba kārtību un kā mēs varētu iet uz priekšu? Jaunā valdība cenšas turpināt sarunas, taču ir jāiesaist abas puses, lai mēs varētu panākt risinājumu. Mēs uzskatām, ka komisija šeit varētu palīdzēt. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī jautājuma atrisināšana ir priekšnosacījums eh, Grieķijas progresam. Runājot par Turciju, es domāju, ka tas ir patiešām pozitīvi, ka Turcija ir uh, piekritusi apsēsties pie sarunu galda runājot par atpakaļ uzņemšanas līgumiem ar Eiropas Savienību. Taču, cik tālu es saprotu, netiek pieminēts fakts, ka šī valsts nav izpildījusi uh, divpusējo atpakaļ uzņemšanas līgumu ar Grieķiju, kas tika parakstīts 2002. gadā. Tas rada problēmas ne tikai Grieķijai, bet visai Eiropas Savienībai. Kāds ir jūsu viedoklis par Turcijas pienākumu pildīt šo nolīgumu? Pēdējais komentārs par Serbiju. Uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka uh, E, šis e, starp nolīgums e, ir tiek vienpusēji pildīts, taču padome nav piekritusi ielikt uz to atsauci. Vai mēs varam sagaidīt, ka šī atsauce tiks iekļauta Eiropadomes secinājumos decembrī? Paldies! Tātad ar to ir noslēgusies otrā jautājuma kārta. Dodu vārdu komisāram atbildē precise. Grazie. Paldies. Paldies par jūsu jautājumiem. Es centīšos tos nedaudz sagrupēt tā, lai es varētu izteikties īsāk. Sākšu ar jautājumu par Ankaras protokolu. Šo jautājumu uzdeva Kasulidis kungs, Hadžģorģio kungs, arī Broka kungs. Uz to atsaucās arī Haulita kungs un varbūt arī citi runātāji. Protams, ka šis jautājums ir ļoti būtisks, es to apzinos. Ņemot vērā 2006. gada Eiropadomas secinājumus, mums jāatcerās, ka esam apturējuši astoņas sadaļas. Sarunās ar Turciju. Pavisam kopā ir 35 sadaļas. Šīs astoņas sadaļas ir ļoti būtiskas. Tās ir ārlietas, lauksaimniecība, transports un tā tālāk. Šīs nodaļas mēs apturējām tāpēc, ka Turcija nepildīja Ankaras protokolu. Tad mums ir jāatcerās, ka konkrēta dalība valsts ļoti efektīvi bloķē piecas sarunu sadaļas. Kāda cita dalība valsts savukārt bloķē vairākas citas sadaļas. Tas tiek darīts eh, divpusēju problēmu dēļ, vai arī tādu problēmu dēļ, eh, kurām, par kurām nav vienojusies Eiropas Savienība. Protams, ka mums ir arī laika termiņi sadaļu slēgšanai. Ja situācija saglabāsies, tad drīz vien vairs nebūs vienas sadaļas, pie kuras mēs varētu strādāt. Komisija ir jāsniedz faktisks un objektīvs novērtējums par pašreizēju sarunu gaitu. Mēs esam kritizējuši Turciju par to, ka tā nav pilnībā īstenojusi Ankaras protokolu. Tagad padomē ir jāizdara secinājumi, kā arī jāpieņem lēmumi. Un cerams, padomi to arī darīs decembra sanāksmē, kur tiks spriest par šiem jautājumiem. Es atceros 2006. gada secinājumu redakciju. Atceros to ļoti labi, jo pats to rakstīju un tur tika teikts šā, šādi, es atceros to no galvas. Turmākajos gados komisija un padome pārskatīs Turcijas progresu attiecībā uz Ankaras protokolu izpildi. Turpmākajos gados īpaši 2007., 2008. un 2009. Kāpēc šeit tika pieminēti šie gadi? Tāpēc, ka vairākās dalībvalstīs bija paredzētas vēlēšanas kādai lielai dalību valstī vēlēšanas bija šogad. Tieši tāpēc ārlietu ministri vēlējās, lai tiktu iekļauta atsauce šiem gadiem, taču tas nebija nekāds termiņš. Tur netika noteikts, ka līdz 2009. gada decembrim kaut kas ir jāpaveic. Tur tika pieminēti tikai šie konkrētie gadi - 2007., 2008 un 2009. Lai nu kā būtu, Mēs esam uzsvēruši, cik svarīgi Turcijai ir izpildīt Ankaras protokolu. Tas ir Turcijas pienākums. Tieši tāpēc mēs vēlamies aicināt eh, Turciju darboties tālāk pie šī jautājuma. Mēs to pieminējām progresa ziņojumā. Tas noteikti ļautu arī veicināt uzticību šai valstī. Mēs varētu atrisināt šīs jautājumas visaptveroši un uh, Tādējādi mēs varētu arī nodrošināt Kīpras atkal apvienošanos. Tad Kīpra varētu kļūt par normālu Eiropas Savienības dalībvalsti, kurā valdā miers un stabilitāte. Es biju, es um, devos uz uh, Berlīnas uh, robežu punktu, jo es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienībai, tātad robežu jautājumi. Par šo vienošanos mums ir svarīgi, lai abu kopienu līderi varētu vienoties, un mēs arī aicinam Turciju pie tā strādāt. Par kurdu jautājumu runājot? Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem šī gada ziņojumā. Un tas ir viens no svarīgākajiem punktiem Turcijas iekšpolitikā. Mūsu viedoklis Turcijā ir labi zināms. Mēs aicinām uz to, lai visu pilsoņu kultūras un valodas eh, tiesības tiktu ievērotas, un te mēs ietveram arī kurdu iedzīvotājus. Šo prasību esam atkārtojuši gadiem ilgi. Pēdējos mēnešos ir redzams, ka ir panākt progress Turcijā attiecībā uz šiem jautājumiem. Līdz ar to varam paust zināmu apmierinātību un varam aicināt Turciju darīt vēl vairāk. Šogad tika atklāts televīzijas kanāls, kas pārraida 24 stundas diennaktī un kas ir kurdu valodā. Tagad mēs gaidām turpmākas politiskas iniciatīvas, balstoties uz pašreiz notiekošajām sarunām. Tas nozīmētu, ka mēs varam veicināt kultūras tiesības tādās jomās kā izglītība, piekļuvē eh, publiskajiem pakalpojumiem. Savā ziņojumā mēs paužam, ka Turcijai vajadzētu nodrošināt eh, kultūras daudzveidīgumu, kā arī vajadzētu aizstāvēt mazākumu tautības attiecībā uz viņu reliģiju. Mēs šeit atsaucamies uz cilvēktiesībām, uz cilvēktiesību hartu un uz mazākumu tautību uh, konvenciju. Havita kungs atsaucās uz Turcijas un Armēnijas attiecībām. Es daļai jau atbildēju uz šo jautājumu. Es paudu, ka šīs attiecības ir normalizējušās. Es domāju, ka ir svarīgi atsaukties uz turku intelektuāļu aicinājumu atvainoties par 1915. gada notikumiem pret armēņiem. Es domāju, ka mums vajadzētu aicināt uz īstu dialogu starp Turciju un Armēniju. Mēs eh, paužam dziļu cieņu pret vēsturi, mēs uh, vēlamies atcerēties un pieminēt tos cilvēkus, kas zaudēja dzīvību 1915. gadā. Arī vēsturnieki ir jāiesaista šajā atklātajā dialogā, ir jāveic nopietnas pētniecības darbs. Tas ļaus panākt eh, samierināšanos starp šīm abām tautām. Ir jāatcerās, ka vārda brīvība Turcijā ir jau pietiekami liela. Tas nozīmē, ka šis dialogs var turpināties un to noteikti pozitīvi uztver arī valdība. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu atbalstīt šo procesu. Tas ir tāds kā uh, rētu sadziedēšanas process, un tas ļauj normalizēt attiecības starp Turciju un Armēniju. Priekšsēdētāja Lamsdorfa kunga jautājums. Tie ir divi punkti kādas būtu mūsu, kāda būtu mās, mūsu mācība nākotnē attiecībā uz ārlietu politiku, kā arī Horvātijas Slovenijas robežu jautājums. Kopš janvāra kādu pusgadu esmu darbie, darbojies pie šī robežu strīda. Esmu ļoti intensīvi iesaistījies darbā starp Zagrebu un Ljubļanu. šo darbu zināmā veidā, veidā pabeidza jau jūnijā, kad tika iesniegts, iesniegta arbitrāžas nolīguma redakcijā abām iesaistītajām pusēm. Šis darbs bija ļoti plašs, jo Slovenija aicinājusi politisku samierināšanos. Atcerēsimies, ka Ahti Sārikungs tika pieminēts kā iespējamais vidutājs. Horvātija savukārt aicināja tikai uz starptautiskās tiesas palīdzību. Beigās varēja vienoties par šķīrētiesu. Tas ir, starptaut, ir starptautiska tiesa, kā Horvātija to pieprasīja, bet tajā pašā laikā tā ir tāds kā ka vidutāja, tā ir tāda kā vidutāja loma. Arī es šeit piedalos kā starpnieks. Līdz ar to, pēc, Sanadera, pēc premjera Sanadera atkāpšanās, abi premjeri varēja savstarpēji uzticēties viens otram. Un tas ir galvenais. Ar tehnisku palīdzību no komisijas puses viņi varēs eh, turpināt risināt šo jautājumu, un mēs ceram, ka apmēram div, pirms divām nedēļām mēs eh, saņēmām pirmos signālus, ka mums izdosies atrisināt šos jautājumus. Nākotnē mēs eh, līdz ar to varam saprast, ka komisija ir ļoti grūti mm, darboties kā starpniekam starp dalībvalsti un valsti, kas ir, un kandidātu valsti. Kandidātu valsts vienmēr uzskata, ka komisija aizstāvēs dalībvalsti. valsti. Un, protams, ir jāatzīst, ka e, kopiena vienmēr aizstāv savas dalību valstis un sadarbojas ar tām. No otras puses, dalību valsts uzskata, ka vismaz paplašināšanas komisārs centīsies palīdzēt kandidātu valstī. Līdz ar to sākums nenesa daudz pozitīva. Jebkurā gadījumā viss ir beidzies labi, un mēs ceram, ka Slovēnijas un Horvātijas attiecības būs pozitīvākas nekā agrāk. Vēl par to, ko mēs varētu izmantot nākotnē. Es domāju, ka ir trīs lietas, kas ir ļoti svarīgas, ko mēs esam iemācījušies. Mūsu kopējā ārlietu un drošības politika ir jāvirza uz stabilitāti mūsu kaimiņu vidū. Mums ir jādomā par mūsu tuvākajiem kaimiņiem, tādām kā Balkānu valstīm, par Vidusjūras valstīm, par Dienvidu Austrum Eiropu. Tad mūs uzskatīs arī par ticamu globālu partneri. Ja mēs nevaram nodrošināt kārtību mūsu uh, iekšpagalmā vai uh, priekšpagalmā, kā to varētu teikt par Balkāniem, tad uh, nevar gaidīt, ka mēs varēsim darboties arī uh, globālā arēnā. Tāpat mums ir jādomā arī par vienoto tirgu, par patērētāju aizsardzību, par izglītības jautājumiem. Mums ir jābūt uh, spējīgiem šos savus iekšējos panākumus uh, virzīt uz āru. neesam pietiekami labi darbojušies Eiropas vērtību un tiesību aizsardzībā, vai nu tas būtu sastarpējās ekonomiskās attiecības vai pasaules politika. Viens no piemēriem ir enerģētika. Enerģētika būs ļoti svarīgs jautājums eh, šajā sasaukumā. Mans draugs Andris Pievalks ir pat tiešām laba darba paveicis enerģijas jomā. Mums ir jāturpina šis darbs mums ir jāveicina mūsu kapacitāte. It īpaši gribu pieminēt eh, vienoto tirgu, jo tas ir galvenais, kas mums varētu nodrošināt eh, drošu, uzticamu energopiegādi. Mēs varam būvēt eh, cauruļvadus, bet visa pamatā tomēr ir vienotais tirgus un savstarpējie savienojumi starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Noslēgumā mums ir jāizmanto Lisabonas līgums pēc iespējas vairāk. Mums ir jāizmanto jaunie instrumenti, ko tas mums sniegs. Mums ir jāmēģina vadīt un koordinēt ārlietu politika. Tieši tāpēc esmu ļoti rūpīgi izlasījis Almāra Broka ziņojumu. Esmu priecīgs, ka parlaments aktīvi diskutē par šiem jautājumiem un tam ir savs viedoklis. Es uzskatu, ka komisija un parlaments atrodas vienā laivā. Mums ir jāveido Eiropas Savienības ārpolitika kopā ar dalību valstīm. Mums ir vajadzīgs dalību valstu ieguldījums un to resursi. Bet tajā pašā laikā Lisabonas līgums uh, Eiropas parlamenta ārlietu komitejai piešķir ļoti nozīmīgu lomu mūsu kopīgo mērķu sasniegšanā. Es ceru, ka jūs šo lomu, šos savus instrumentus pietiekami labi izmantosiet. Paldies komisāru kungam par atbildēm uz šo pēdējo jautājumu raundu. Mums vēl būs pēdējais jautājuma rauns, tātad mums vēl desmit runātāji, man ir ļoti jāierobežo šo runātāju laiks. Tajokars kundze pirmā. Eurodisijas. Divi jautājumi. Par Bosniju. Uh, Jūs teicāt, ka uh, ANO protektorāts nevar iestāties. Te mums ir jādomā par to, ka Eiropas Savienība neakceptē Turcijas nosacījumus attiecībā uz pārsniegtajām garantijām attiecībā uz Kipru. Bet uh, šis protektorāts mm, netiek ņemts vērā. Es šeit neredzu līdzsvaru. Otrs jautājums. Jūs teicāt, ka uh, Turcija balstās uz sarunām un ka šis 2009. gads nav termiņš. Sērunas eh, mums ir būtiskas tikai tad, kad eh, mēs gribam kaut ko panākt no Turcijas. Bet te ir runa par valsts sadalīšanu divās daļās. Galu galā mums ir jādomā par attiecību normalizēšanu ar Kipru. Es gribētu vēl daudz ko pateikt, bet man nav pietiekami daudz laika. Paldies, uh, Kirilo kungam vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Uh, es tik tiešām pateicos jums par šo ziņojumu. Tas ir ļoti labs. Manuprāt, ka visā visumā ir svarīgi saglabāt šo Uh, perspektīvu un sadarboties ar visām Rietumu Balkānu reģionu valstīm. Runājot par Maķedoniju, domāju, ka ir labi, ka jūs esat ieteicis uh, sākt šo procesu. Tad, kad tas notiks, tad tas virzīsies. Bet svarīgi ir tas, ka Maķedonijai būtu jāsaprot, ka tad, kad šīs sarunas tiks uzsāktas, tās tiks ļoti cieši uzraudzītas ir ļoti labi, ka pavērs iespējas bezvīžu režīmam. Es to vienmēr esmu pozitīvi vērtējis, jo Maķedonijas iedzīvotājiem būtu jādod iespēja ceļot uz Grieķiju, uz Bulgāriju, lai viņi saprastu, uh, ka uh, situācija nav tik briesmīga, kā daži masu mēdī to cenšas attēlot. Maķedonijas valdībai ir ārkārtīgi svarīgi zināt, ka valsts stiprināšana un veidošana valstī nav nekādā veidā saistīta ar uh, briesmīgiem konfliktiem un uh, problēmām ar šīs valsts kaimiņiem. Paldies Kirilova kungam. Tagad Gerens kungam vārds uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, atvainojos, uh, ka pauž nelielu neticību. Lai būtu ticība šim procesam, ir nepieciešams divas puses, kuras attiecīgi ievēro uh, savas saistības. Ir nepieciešams, lai tās valsts, kas lūdz uh, šo iestāšanās iespēju, respektētu nosacījums un nepieciešams arī, lai Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas parlaments uh, piekrišķim procesam. Līdz šim iespējamā Lisbonas līguma ratifikācija bija apdraudēti, jo dažas valsts uh, pauda uh, zināmu naidīgumu uh, pret paplašināšanās procesu vai līdz ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā, vai jūs varētu apstiprināt, ka visas iebildes, ko dalība valsts ir paudušas šai sakarībā, ir, tā teikt, atrisināts un vairs nepastāv? Paldies! Tagad vārds uh, Kornelis yeah. kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt, ka es uh, vērtēju ļoti pozitīvi to, ka Grieķija ir uh, nolikusi savus delikātos uh, lēmumus malā attiecībā uz Maķedonijas sadarbību ar komisiju, bet padomē, protams, būs jāpieņem galīgie lēmumi. Vai es pareizi sapratu, Rēnkungs, ka jūs šobrīd turat īkšķus, lai tiktu atrisināts šis valsts nosaukuma uh, strīds, pirms tiks pieņemts lēmums, jeb arī jūs domājat, ka ir iespējams pozitīvs lēmums, ja šis jautājums netiks atrisināts? Gribēju runāt arī par Bosniju. Man ļoti satrauc šis uh, politiskais strupceļš. Cik es saprotu, visas cerības šobrīd ir uh, sarunās, kas pat labāk notiek, bet ir tādas uh, runas, ka šīs eh, sarunas nebija labi sagatavotas un ka tās nebūtu nav tik konstruktīvas, kā varbūt cerēts. Gribētu saņemt jūs komentāru šajā jautājumā. Paldies Kornelisina kundzei un vārds. Melderkungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Pagājušo nedēļu Nīderlandē Mani gandrīz aplaupīja kāda rumāņu grupiņa. Ko man par to domāt? Jūs esat atbildīgs, eh, Reina kungs, eh, par eh, to, ka Rumānija ir iestājusies Eiropas Savienībā un Nīderlandes pilsoņi kļūst par noziedzības upuriem. Šeit jūs atkal esat mūsu priekšā, un ko jūs darat? Jūs tikai darat vēl vairāk un vēl vairāk gribat paplašināt. Eiropas Savienību. Kāpēc jūs domājat, Turcija izsaka visu šīs prasības? Jo tā ir uh, tomēr islama valsts, un jūs esat naivs. Jūs nekādu nevarat saskatīt, ka islams uh, šobrīd ir ideoloģija, kur cenšas pārņemt cilvēku uh, dzīvi, tāpat arī politiku. Un nākošais Kipras jautājums. Jūs teicāt, uh, un mēs arī piekrītam, ka okupācija ir jābeidz. Nākamnedēļ es došos uz Ankaru Es ļoti labprāt aizvedīšu no jums uh, uz turieni vēstuli, kur būs norādīts, ka līdz gada beigām uh, Turcijā jāizved savi spēki, jāaiziet no, no, no Kipras. Un uh, es izdarīšu to un nodošu to Erdogan kungam, ja jūs pats neuzdrošināties. Paldies! Paldies! Mavro Nikolā kungam vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es pilnībā nepiekrītu tam, kas rakstīts ziņojumā par Turciju. Vēsturiskās uh, atsaucas ir minētas 7, 8, 9 punktā, bet jūs neaplūkojat problēmas uh, būtību. Kipras jautājums ir Eiropas jautājums, un uh, Turcija savu pozīciju arī nemaina. Mums ir nepieciešams atrisināt šo Kipras jautājumu. Turcija nepieļauj nekādu progresu par eh, Kipras statusu, šīs uh, sarunas turpinās un uh, pastāv uh, divas valsts, 300 tūkstoši turku ir ievesti Kiprā, kas tur arī dzīvo, tie ir kanalizācijas spēki, un citādi man nav nekādi jautājumi uzdodam. Gribētu tikai komentārus. Paldies, un tagad man dālina kungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā Madlēna kungs, es esmu no Nīderlandes, bet mani rumāņi nekad nav aplaupījuši un nav uzbrukuši. Tātad tas, lai būtu viss skaidrs. Gribētu uzdot jautājumu Rēna kungam. Jūs teicāt, ka jūs esat optimists kā paplašināšanās komisārs. Es gribētu, lai jūs drīzāk esat realistiski noskaņots. Jo ir fakti. Turcija nevēlas ratificēt un uh, ieviest Ankaras protokolu. Turcijas ārlietu ministrs nesen viesojās Nīderlandē un viņš skaidri pateica, un uh, Hans Blādet, uh, Nīderlandiešu vienā no vadošajiem uh, laikrakstiem, ir uh, tas rakstīts, un viņš norādīja, ka mēs neieviesīsim uh, šo līgumu jo mēs nedrīkstam Kipras ziemeļu daļu vēl vairāk uh, izolēt. Es domāju, ka viņš nedrīkst noteikt nekādas priekšnoteikums, viņam ir jāratificē un jāievieš šis līgums, un ko mēs darīsim, lai panāks, ka Turcija to izdara. Un es gribētu, lai komisāra kungs sniedz tiešu atbildi, vai uh, tas nozīmē, ka būtu jāiesaldē iestāšanās sarunas, vai būtu jāveic kādas citas sankcijas. Grazie, kolēga. Ora la parola la kolēga. Paldies, un tagad vārds uh, Municis kundzei uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Ir ārkārtīgi svarīgi turpināt virzīties uz priekšu paplašināšanās sarunās. Man ir uh, īpašs prieks par to, ka tiek uh, panāks progress ļoti sarežģītās situācijās, it īpaši Kosovas gadījumā. visas eh, atvērtās sadaļas, sākot no vīzām līdz eh, visu Eiropas un vidusjūras eh, sadarbības jautājumiem, un tāpat arī citi jautājumi par visiem šiem jautājumiem notiek sarunas atbilstoši starptautiskajām procedūrām, tīpaši ANO rezolūcijai 1244, es gribētu panākt tam apstiprinājumu. Šajā komitejā ir eh, devu, tik daudz pieteikušies runāt, jums vajadzētu varbūt dot vārdus pirms pilntiesīgiem locekļiem, pēc tam aizstājējiem. Jāsaka, priekšsēdētājs tā mēs arī esam darījuši. Un tagad Boskurts kundzei vārds uz vienu minūti. Well, uh, eh, want... Paldies, priekšsēdētāji. Gribu uzdot jautājumu par Bosniju. Es esmu ēnu, ēnu referents sociāldemokrātu grupā šajā jautājumā. Jūs runājāt par pakotni. Uh, dokumentu pakotne. Eh, ko jūs sagaidat no konstitucionālām reformām Bosnijā? Šobrīd tur ir eh, strupceļš, jo, kā jūs teicat, process ir nobloķēts vai jūsu darbs un sarunas ir vairāk tāda kā vēlmi paušana, ja jūs sagaidat reālu rezultātu? Un tālāk arī par eh, divpusējām jautā, problēmām. Šīs problēmas nedrīkstētu traucēt iestāšanās procesā, piemēram, Horvātijas gadījumā. Bet ko es redzu? Turcijas gadījumā šīs divpusējais jautājums traucē, tātad šis divpusējais jautājums, vai jūs varētu to paskaidrot, jo man šķiet, ka šī attieksme tomēr nav no konsekventa no komisijas puses. Paldies, un tagad vārds uh, pancierīkungam vārds uz minūti. Paldies priekšsēdētāji, man ir ļoti vienkāršs uh, vispārējais dabas jautājums. Es varu saskatīt progresu, bet es gribētu tomēr paust zināmas bažas komisāru kungam. Jūs sakat, ka jūs vēlaties atrisināt problēmas uh, Balkānos un attiecināt pārobežu pieejas visām valstīm, tā vietā, lai strādātu tikai vienu valsti konkrētā laika periodā. Es saprotu, ko jūs ar to domājat, jo tas nozīmē, ka uh, tādā gadījumā uz paplašanāšanos būs nedaudz ilgāk jāpagaida. Strādājot grupā, jo strādājot individuāli varbūt varētu būt cits rezultāts, Tā tad gribētu zināt jūsu viedokli, kā mēs varētu pārvarēt problēmas, uh, uh, tie ir divpusēji rakstura problēmas, kas rada sarežģītību visā šajā procesā. Paldies, un Fajonas kundzei vārds visbeidzot. Paldies, priekšsēdētājs, gribētu uh, pateikties par jūsu pozitīvajiem jaunumiem Rietumu Balkānu jautājumos, bet es esmu referenta vīzliberācijas jautājumā. Un es gribētu griezties pie jums un uh, prasīt, lai uh, Bosnijai, Hercegovinai un Albānijai šis process, vīzu liberalizācijas process būtu ļoti stingrs, jo tas būtu ļoti bezatbildīgi izmantot šo vīzu jautājumu, lai tā teikt uh, varētu tirgoties politiskajās sarunās Sarajevā. Es zinu, ka jūs esat uh, piesardzīgi optimistisks, bet tomēr gribu jautāt, kad jūs paredzat, ka Bosnijas un Albānijas un arī Kosovas iedzīvotāji brīvi varēs ceļot uz Eiropas Savienību? Un nē, par Horvātijas progresu ziņojumu jūs teicāt, ka nav progresa, lai atrisinātu uh, Ljubljanska bankas jautājumu. Kā jūs domājat, cik būtiski, cik smaga ir šī problēma un cik smagi ir vispārējie uh, jautājumi, vēl neatrisinātie jautājumi Horvātijā? Grazie, onorevole Paldies! Un vēl viens papildus jautājums. Uh, Varpa Nikola kungs. Eh. Paldies, priekšādētāji. Komisāra kungs, es neesmu šīs eh, komitejas dalībnieks. Pārstāvu Caku kungu. Runājot par Turciju, tika pieminētas divas lietas, tad par iestāšanos runājot. Jūs eh, ziņojumā nesat paredzējuši nekādas sankcijas. Kāpēc nē? Un varbūt jūs esat gatavojušies uh, gatavot jaunu ziņojumu vai arī uzstāties uh, padomē par šo jautājumu. Par Skopju mēs apsveicam uh, šo progresu un mēs gribētu, lai šeit ir runa par bijušo Dienaslavijas Republiku Maķedoniju, nevis tā kā šeit ir rakstīts. vai mēs Eiropā vispār varam kaut ko tam līdzīgu sagaidīt. Paldies! Paldies! Mums vēl ir atlikuši dažas minūtes. Tad šajā zālē būs cita sēde, būs cilvēktiesība apakškomitejas sēde. Tagad uh, došu iespēju komisāru kungam atbildēt uz šiem ļoti daudziem jautājumiem. Thank you. Thank you, Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Sākšu ar Mauro Nikolas kundzes izteikumiem, tāpat Van Bālena kunga teikto un Papa Nikola kunga teikto par attiecību normalizāciju starp Kipru un Turciju un par Ankaras protokola īstenošanu. Es a, faktiski jau esmu atbildējis pat divreiz uz šo jautājumu, bet es gribu atkārtot vēlreiz. Ja mēs pēc faktiem izvērtējam visu situāciju, un tāda arī ir mūsu institūcijas loma. To mēs esam darījuši, mēs esam snieguši pārskatu padomē. Jūs zinat, ka 2006. gada uh, decembra uh, komisijas ziņojumā tika runāts par četru sarunu sadaļu apstādināšanu. Turcija ir ne tikai pienākums ieviest šo protokolu, bet arī tā ieviešana vairot uzticību Turcijai. Bija jautājumi arī par to, ko mēs daram attiecībā uz uh, uh, Kipras turkiem 2004. gadā, jūs varbūt atceraties pēc referenduma par padomas plānu. Padoma aicināja komisiju nākt klajā ar priekšlikumiem, lai varētu veikt Kipras atkal apvienošanu, lai risinātu šo Kipras turku jautājumu un lai veicinātu uh, Kipras uh, turku kopienas uh, turpmāku pastāvēšanu. Mēs lēmām par 259 miljonu finansiālo palīdzību. Šī palīdzība šobrīd tiek izvērsta un vēl tika pieņems toreiz lēmums par eh, tiešo tirzniecību starp uh, Kipras turku kopienu un uh, Eiropas Savienību. Pēc pieciem gadiem šis otrais priekšlikums par tiekšo tirzniecību joprojām ir iesprūdis padomē. Uh, neskatoties uz to, ka 2007. gadā padome norādīja, ka šis darbs pie komisijas priekšlikuma par tiešo tirzniecību noteikti ir jāatsāk un to ir jāvirz uz priekšu. Lai gūtu pilnu ainu, es domāju, ka šos aspektus nevajadzētu aizmirst. Tātad izmantosim visu savu enerģiju un cerams, ka tiešām tiks panākt rezultāti un jautājums tiks atrisināts. Kirilo kungs runāja par vīzu jautājumu bijušajai Dienvidslāvijas republikai Maķedonijai. Var norādīt arī Papa Nikola kungam, ka es diezgan labi izrunāju šo garo nosaukumu. Protams, es gribētu, lai šis nosaukums, šis valsts nosaukums būtu tāds lietotājiem draudzīgāks un īsāks kaut kad nākotnē. Uh, Dienaslāvijas bijusi Republika Maķedonija. Maķedonija ir uh, pašā mūsu prioritāšu augšgalā, lai nodrošinātu uh, bezvīzu režīmu ar šo valsti, sākot ar nākamā gada 1. janvāra, ar nosacījumu, ka Eiropas Savienības iekšlietu ministri būs tikpat pārliecināti, kā jūs un mēs esam pārliecināti par šī vīzu režīmu nepieciešamību, bezvīzu režīmu nepieciešamību. Es domāju, ka tas ir vislabākais uh, Uh, veids, kā cīnīties pret uh, pārliecīgu nacionālismu, kā nodrošināt tiešām pilsoniskas sabiedrības attīstību. Kērens kungs runāja par paplašināšanos un uh, Lisbonas līgumu. Es uh, saprotu jūsu domgājienu. Pānti par paplašināšanos paliks uh, samērā nemainīgi, un uh, galvenais pāns arī paliks tāds, kā tas ir pašreizējā līgumā, kur ir apmēram norādīts tā, ka uh, E, jebkura Eiropas valsts, kura respektē Eiropas vērtības un dzīvo atbilstoši tām, var e, lūgt e, tikt uzņemta Eiropas Savienībā. Es sapratu arī jūsu praktisko jautājumu. Tad, kad Lisabonas līgums ir ratificēts un tad, kad tas stāsies spēkā, tad mēs varēsim vairāk vērst uzmanību tieši uz politiskiem uzdevumiem. Es domāju, ka ļoti labi, ka tagad notiek institucionālās debatas un domāju, ka tagad ir pienācis laiks veikt kaut kādu starposmu izvērtējumu, jāpanāk, lai Lisbonas līgums stājas spēkā, lai tiktu stiprināta mūsu kopējā ārējā un drošības politika un lai mēs varētu spērt uz priekšu soļus tādos jautājumos kā uh, vides, uh, klimata izmaiņas uh, un citi. Madliner kungs uh, atsaucās uz uh, kādiem Rumānijas pilsoņiem un viņu rīcību. Es nekādu pozīciju šajā jautājumā nevaru paust. Atceros, ka Nīderlandes prezidentūras laikā 2004. gada decembrī Eiropas uh, Savienība pieņēma lēmumus par Bulgārijas un Rumānijas iestāju Eiropas Savienībā. Eiropas komisija nebija pārliecināta, ka Rumānija tajā brīdī bija gatava, un tāpēc mēs gribējām noteikt papildus priekšnosacījums. Ir tīpaši attiecībā uz eh, tieslietām un iekšlietām un, eh, un tērauda ražošanas sektoru. Eh, tomēr ņemot vērā kāds bija spiediens no Eiropas Savienības dalību valstīm, mums nācās tā teikt piekāpties, un rezultāts bija tāds, ka mēs izstrādājām pastiprinātu uzraudzības uh, mehānismu ar uh, papildus klauzulu, ka uh, priekšnoteikumu neizpildīšanas gadījumā process tiek apstādināts. Toreiz to sauca par tādu kalvinistu konspirāciju, izmantojot tās reizes uh, tā laika terminoloģiju. Es ļoti labi zinu, kā darbojās evaņģēlists Luteriskā baznīca Somijā, bet, nu, jāsaka, tas nu gluži nav kalvinisms. Man ļoti patīk uh, Vēbera uh, protestantiskā ētika, bet uh, tas ar to nav saistīts. Uh, and, uh... Katrā ziņā visu to ņemot vērā, savos memoāros droši vien kādreiz es uzrakstīšu, cik daudz Nīderlandes prezidentūra darīja tieši, lai nodrošinātu Rumānijas iestāju Eiropas Savienībā. If I still make Continue, Madam Boskurt. Tālāk, Boskurts kundze. Jūs runājat par konstitucionālajām reformām Bosnijā Hercegovinā. Es negribētu tagad iedziļināties detaļās, jo šobrīd vēl notiek sarunas, bet Mēs necenšamies panākt kaut kādu revolūciju, bet drīzāk šī konstitucionālā ietvara evolūciju, attīstību Bosnijā, Hercegovinā, balstoties uz Daytonas mieru nolīgumu un tā nosacījumiem, lai konstitucionālais ietvars Bosnijā, Hercegovinā būtu atbilstošs Eiropas Savienības ietvaram. Tātad, lai šī valsts ar vienu balsi viennozīmīgi varētu komunicēt ar Eiropas Savienības valstīm, lai tiktu viennozīmīgi ieviest likumi. To mēs gribam sagaidīt no šīs valsts, un, manuprāt, tā ir ļoti leģitīma prasība, jo tas ir arī mūsu uzdevums nodrošināt, ka tad,